18 biudžeto už, prieš, susilaiko, priimta. 295 už, prieš, susilaiko, priimta. 52 už, prieš, susilaiko, priimta. 53 už, prieš, susilaiko, priimta. 12 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 63 už,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 priimta. 70 už, prieš, susilaiko, priimta. 338 už, prieš, susilaiko, priimta. 14 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 347 už, prieš, susilaiko, priimta. Imko 88 už, prieš, susilaiko, priimta. 348 už, prieš,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 Balsuoti baigiame. Priimta. Imko 101, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Imko 102, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Imko 103, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Kult 81, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta.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 201 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 202 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 203 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 204 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta.